Dear colleagues, godātie kolēģi, sāksim darbu. Man jums jāvaicā, vai jums ir kādi ierosinājumi izmaiņām darba kārtībā, kas jums ir priekšā? Nē, tādu priekšlikumu nav, lieliski. Nu, jāsaka, no priekšādētāja puses nav arī nekāda paziņojuma. Un ja nu nav nekādu ieros, ie, iebildumu arī pret protokolu no sanāksmēm, kas notika 28. janvārī, 2. februārī, 9. februārī, tad uzskatīsim šos protokols par apstiprinātiem. Nu, tādējādi es gribu sveikt mūsu vidū šeit viesi Pandoja Merkefiko. Viņš ir mūsu parlamentāriešu kolēģis no par Tanzānijas parlamenta no Zanzibāras, Zanzibāras. Tātad, kā jūs zinat, Tanzānija mums ir ļoti prioritatīva sadarbības valsts. Mēs mūsu demokrātijas atbalsta vēlēšanu novērošanu grupa ir nu, identificējis sešus prioritātus partnerus demokrātijas attīstīšanai 2015. gadā, un jūs esat viena no šīm valstīm. Šīs dienas apmeklējums ir pirmais solis tālākas partnerības attīstīšanā, ceļā uz pavisam konkrētu iniciatīvu tālāku pildīšanu. Uh, sastrādāties gan ar jums, kā parlamentāru asambleju, gan kopējo par parlamentāro komiteju. Oktobrī paredzēts vispārējās vēlēšanas Tanzānijā, turklāt tiek ierosināts referendums par konstitūcijas grozījumiem. Tas nesen pārlikts uz vēlāku laiku, un varbūt godātais viesis par to mums arī sniegs kādu papildus informāciju. Šodien mums tiek piedāvāta lieliski iespēja uzklausīt mūsu biedru no tā, Tanzānijas, apmainīties ar viņu viedokļiem un runāt par izaicinājumiem, problēmu jautājumiem un dažādu veidu citām lietām, kas saistīts ar, nu, ar gaidāmajām vēlēšanām Tanzānijā. Tas tāds īsts ievads, un tagad godātais viesi Kifiko kungs došu jums vārdu. Lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Mr. priekšādātāja vietnieku. Jā, jā, visus var šeit droši saukt par vicepriekšādātājiem. Tātad liels paldies! Labu pēcpusdienu visiem! Priecājos, ka var būt šeit, lai padalītos ar jums viedokļos ar, lūk, eh, Zanzibars parlamentāro palātu. Mēs esam ieradušies pietu cilvēku delegācijā. Četri ierēģi mums ir līdz. Viens no viņiem ir no pārstāvju palātas. Bet Pārējie mm, ierēģi dodas līdz eh, Zanzibāras ministram, kas šobrīd ir valdības darīšanās. Viņš šobrīd lūk šeit sēž, jūs varbūt redzat, var, viņš var piecelties, lai viņu varam redzēt. Lūdzu, jā, lieliski. Cita delegācijas locekļi ir godātais Abdala Džuma, lūdzu piecelieties. Hamada kungs. Wani Hafi Damer, Sahara Al-Hemad, kundze. And myself as you. Un es pats. Es esmu pārstāvju palātas spīkers. Esmu jau 20 gadus šajā matā. un vēl, vēlos ar jums runāt par vairākiem jautājumiem, kas izriet no mūsu Nacionālās vienības valdības Zanzibārā, no mūsu pieredzes. Priekšēdē tad nu ļaujiet man ieskatīties šeit runas lapā. Iesākumā pavisam tāds īsts vēsturisks ievads. Kā veidojās Nacionālās vienotības valdība Zanzibārā? Mūsu valdība radās draudzīgu diskusiju rezultātā, tad, kad iepriekšējais Zanzibārs prezidents krita. Un ģenerāls sekretārs toreiz opozīcijas politiskās partijas pārstāvis, pilsoniskās vienotības frontes pārstāvis šobrīd ir pirmais vicepriekšsēdētājs Zanzibāras valdībā. 2009. gada novembrī viņu tur ievēlēja. Abas šīs partijas e, īstenoja sarunas, ļoti nos, tā viss bija noslēpumā tīts, un neviens nezina, un nevienam nav pilna informācija par to, kā šīs abas puses spēja beig beigās vienoties bet tomēr saprotam, ka, nu, ņemot par pamatu to, ko viņi teica vēlāk, sarunas bija par to, lai, ka jāveido Nacionālas vienotības valdība, un tieši ar šo abu pārstāvju sarunām aizsākās sarunas starp abām partijām pašlaik valdošo partiju. Uh, Tā ir vadošā partija gan Zanzibārā, gan Tanzānijā kopumā. Un CUF, kas ir šī pilsoniskā partija. Un viņi savas starpā vienojās veidot Nacionālās vienotības valdību. Tas notika pēc garām diskusijām un dialogu starp abām partijām, tikšanās norit, noritēja vairāk kārtos starp Daras salamā un citās pilsētās. Tika konstatēts, ka Zanzibārai ir ārkārtīgi nozīmīgi veidot šādu Nacionālās vienotības valdību. Tas bija nozīmīgi tāpēc, ka pirms tam vēsturiski bija tāda milzīga cīkstēšanās, kas bija novedusi pie politiska strupceļa un tā rezultātā Zanzibar nespēja tālāk attīstīties. Un tāpēc tika pieņemts lēmums veidot šādu Nacionālās vienotības valdību, tā lai varētu pielikt punktu šim politiskajam cīkstiņam un ļaut valstī tālāk draudzīgā veidā attīstīties. Tātad CCFM un CUF. Pēc šo abu partiju vadītāju sārunu noslēgšanās mūsu bijušais prezidents Farūmes un e, politiķis, kas pirms tam bija skolotājs, viņa uzvārds pat arī nozīmē skolotājs, vienojās savā starpā, ka pēc e, parlamenta priekšlikuma izvirzīšanas e, ir jābūt kaut kādai konkrētai procedūrai, kā šo valdību veidot. Bija dažāda viedokļu apmaiņa Un priekšlikums bija veidot tādu valdību, kurā abas šīs partijas kopā ķertos pie varas grožiem. Un mums tādēļ izdevās pielikt punktu visām tām problēmām, ko bijām piedzīvojuši. Šī tāda jauna valdības forma Tanzānijā, domāju, varbūt arī citur pasaulē tas ir kas jauns. Eiropas Savienībā jums ir koalīcija valdības un tur joprojām ir opozīcija valdībā parasti, bet mūsu valdības struktūrā nav oficiālas opozīcijas. Nu, varētu, nu, piemēram, domāt, vai šādā daudzpartija demokrātijā šāda veida valdības struktūras forma ir atbilstīga, ņemot vairāk šādas oficiālas opozīcijas nav, bet es varu atbildēt, ka jā. tie, kas ir no mazākuma partijām, ir gandrīz tāda kā opozīcija. Viņi, protams, tad saliedē spēkus, šīs CCM partijas um, pretstatam. Viņi gandrīz izskatās tā kā tāda opozīcija citur Eiropā. Savukārt valdošās partijas pārstāvi, kur pārstāvi tad ir arī ministru posteņos nu, tad rīkojas kā šī valdošā partija parastā daudzpartiju demokrātijā. Un šāda veida struktūra funkcionē atbilstīgi. Nekas šo daudzpartiju demokrātiju neapdraud. Šāda valdības forma ir īpaši raksturīgi tieši Zanzibārai. Kāpēc, jautājums var rasties, kāpēc tad Zanzibar izvēlēs šādu struktūru? Gan attiecībā uz Zanzibāras valdības struktūru, gan arī e, savienības e, valdības formu. Un nu, tam ir tāds zināms vēsturisks pamats. Zanzibārā pirms tam Pirms katrām vēlēšanās, e, vēlēšanām viena partija parasti vinēja ar pavisam nelielu balsu vairākumu, un tāpēc viņiem nekad nebija vienkārši īstenot valdības veidošanu un darboties valdībā, ņemot vērā, ka viņiem tikai pavisam par nedaudziem pārstāvjiem bija vairāk kā citām partijām. Nu tā tas, piemēram, arī iepriekšējās vēlēšana laikā 26 vietas bija valdošajai partijai no kopā no 56 vietām. Nu tad redzat cik ļoti neliels ir šis viņu pārspēks. Un, kā jau teicu, tāpēc bija milzīga tāda cīkstēšanās, kas apdraudēja dažādu veidu politiskas projekts, ko gribējām uzņemties. CCM vienmēr ir bijusi tā galvenā tā partija, respektīvi, kam vienmēr bijis valsu pārsvars. Uh, līdz šim brīdim, un tāpēc iepriekš šāda veida vienotības valdība nebija vajadzīga. Un parasti, nu, vienkārši vinnētāja partija tad bija tā, kas visu attiecīgi arī veidoja. How we, we could go and how we did. Nu, un tad tā mēs arī rīkojāmies. Bet nu, tas tad nāca lūk kā rezultāts abu partiju sarunām, bet arī, protams, pārstāvi palāta strādāja pie tā, izvirzot attiecīgu priekšlikumu, īstenojot pārliecināšanas darbu. Un tas pats attiecas arī uz referendumu tiesību aktu sagatavošanu. Mūsu iepriekšējā konstitūcija, jāsaka, nepieļēva referendums, Un eh, mēs arī vēlamies dot uh, referenduma organizēšanas tiesības Nacionālajai asamblējai. Tas nezo, nenozīmē, ka viņi var lemt par valdības izveidošanu, bet uh, mēs Nacionālā asamblēja varam lemt par referendumu veidošanu. Un tagad runas nobeigumā, godātais prieksēdētāja kungs, es vēlētos pateikt sekojošo mūsu valdības vienotības izveidas pamats ir sekojošs. Politiskā dialoga rezultātā mēs izveidojām situāciju, ka tika uzkrais, uzklausīts visas partijas Zanzibārā un tā tad mums ir izdevies izveidot arī Nacionālās vienotības valdību. Zanzibāras konstitūcijas desmitais grozījums ļāva šo Nacionālās vienotības valdību iesaistīt eh, dažādos procesos, un eh, arī manā vadībā pārstāvju palāta ir sagatavojusi referendumu likumdošanas ietvaru, radot iespēju iedzīvotājiem pateikt, ko darīt ar šo Nacionālās vienotības valdību. Un vēlēšanās 66,4% balsoja par šo Nacionālās vienotības valdību un pārējie atlikušie pār par 30 tātad pret konstitūcija tādējādi tika drusciņ pamainīta. Un eh, ar to arī vēlētos eh, pateikties jums, ka uzklausījāt manu prezentāciju prieksēdētājs. Paldies! Un eh, Pirms es došu vārdu kolēģiem, varbūt jautājumu uzdošanai un komentāru izteikšanai, es vēlētos jums uzdot eh, sekojošu jautājumu. Kāda ir situācija Āfrikas ragā? Tas jums ir ļoti tuvu un vai tas iespaido politisko situāciju un arī ikdienas dzīvi jūsu jūs valstī? Varbūt mazliet pakavēties pie šā jautājuma. Situācija mūsu kaimiņu valstīs. Kenijā, Ugandā, Burundijā un arī atcerēsimies, ka Kenijas kaimiņu valsts ir Somālija. Un, protams, šajās valstīs problēmas ir, un tas nozīmē, ka arī Tanzānijas šajā, reģ, šajos reģionos, kas ir tuvu robežai, ir problēmas. Uh, jo problēmas Somālijā lielākā daļa no jums eh, droši vien atminas to, kas notiek Somālijā. Un eh, Somālijā šobrīd eh, mēs nevaram runāt par stabilu valdību. Kenijas gadījumā problēmas ir ar Al-Shababu, kuri šobrīd cīnās, un arī sašūpo situāciju Kenijā. Piemēram, noteikti būsiet dzirdējuši, kas notiek eh, Kenijas rietumos. Pavisam nesen vienos, vienā uzbrukumā ciemā gāja brojā 67 cilvēki, un, kā jūs ziniet, arī universitātes studenti pēdējā laikā ir nogalināti, un tas ir Aršabab situācijas dēļ. Tomēr citos reģionos Tanzānijai klājas labi, pietiekami labi, jo šādas negatīvas ietekmes no mūsu kaimiņu valstīm tur nejūt. Tātad Somālija noteikti ir lielākais drauds stabilitātē reģionā. Un varbūt vēl īsumā. Tanzanijā mums klājas ļoti labi, ir veiksmīga politiskā situācija, un eh, mēs tiešām ceram, ka šā gada oktobrī mums eh, izdosies organizēt vēlēšanas un referendu, referendumu pat šā gada jūlijā pirms uh, rudenī paredzētajām vēlēšanām. Priekais, paldies, Tanok kungs! Jā, paldies. Eh, Un sveicināts šeit eh, Tanzānijas de Zanzibāras delegācijai. Tātad eh, tas ir arhibelāks, ar kuru manai valstī apvienotajā karalistē ir izveidojušās vēsturiski ļoti ciešas attiecības. Un tagad Tanzānija kā neatkarīga province, vai jūs to saucat par republiku, bet mans jautājums būs saistīts ar radikalizāciju un ar pēdējos gados notikušajiem uzbrukumiem Lamšau. Un īpaši vēlētos pieminēt uh, uzbrukums baznīcām, anglikāņu katedrālei, turistu apmeklētām vietām, piemēram, bāriem. Kā jūsuprāt, tas destabilizē drošības situāciju jūsu salā un vai tas uh, negatīvi ietekmēs turistu plūsmu? Tas ir pirmais jautājums. Otrais Kā jums šķiet eh, jaunākā paudze, īpaši eh, jaunie vīrieši, vai tie lielā mērā dodās uz Sīriju un eh, pie, tā tad pieslēdzās ISIS kustībai? Kāda ir situācija Zanzibārā? Paldies! Ļoti labs jautājums, atbild Kifičo kungs. Uamšo ir eh, asociācija, kura ir pavisam nesen reģistrēta. Tā ir musulmaņu kustība, bet tā nav saistīta ar ISIS vai citiem Alkaīda vai Alšabab veidojumiem. Uh, Tā tad eh, tā, tas ir grupējums, jā, kas eh, ir reģistrēts Zanzibārā un reģistrēts eh, likumīgi. Patiesībā mēs nevēlējāmies, lai notikumi šādi at attīstītos Zanzibārā, un Zanzibāras valdība iestājas pret Uamšu darbībām un šobrīd tie, kur piedalās Lomšu kustībā, pret tiem ietiek izvērsta tiesvedība, un šobrīd mēs tikai nogaidām tiesas nolēmumu bet eh, vispārīgos vilcienos runājot, var apgalvot, ka Omšu ir grupējums, kurš nav piekļāvies nevienai politiskajai partijai. Vismaz man tas nav zināms. Tā tad nevar jums atbildēt, vai tas ir tā kā pieslējies starptautiskām islāma organizācijām. Tas ir grupējums, kurš radās Zanzibārā un eh, ir parādījušās balses, kuras apgalvo, ka uh, islām ticīgajiem situācija nav pietiekama viegla, bet eh, valdība mēģina darīt visu, kas tās spēkot, lai situāciju normalizētu. Un visi tie, kuri piedalījās eh, šajos notikumos, šobrīd gaida tieslēmumu. Well, thank you, Mr. Kukan. Paldies, vārds Kukankungam. Paldies, priekšsēdētāji. I, I just greeted I'm already back in Zanzibar. In, in their language, in <laughs> Swahili. es uh, sveicu jūs uh, Swahili valodā, bet diemžēl uh, parlaments nespēja nodrošināt tulkojumu no Swahili valodas, kas nav oficiālā Eiropas Savienības valoda. Tātad paldies priekšsēdētāji. Es vēlos jūs sirsnīgi sveikt jūsu delegāciju. Jūs pārstāvat ļoti jauku Āfrikas valsti. Sākumā jūs norādījāt, ka mums uh, būtu jāpievērš lielāku uzmanību Tanzānijas republikā. Es domāju, ka jums taisnība, ka šī valsts neparādās ziņās visai bieži, un tas ir drīzāk labi, tas ir uh, kā kompliments jāuztver, un mums ir jāstiprina sadarbība ar jums. Es zinu, ka uh, šā gada beigās Tanzānijā notiks uh, vē, parlamenta vēlēšanas, un Eiropas parlaments nosūtīs vēlēšanu novērošanas misiju, uh, un uh, tas ir jāizmanto kā iespēja, lai vairāk uzzinātu par jūsu valsti. Un mums, uh, mūsu delegācijai ir jācenšas stiprināt sadarbība starp Eiropas Savienību un jūsu valsti. Including. Paldies priekšsēdētāji. Atbildi paldies, ir tiesa, ka Tanzānija cieši sadarbojas ar Eiropas Savienību, un jūs mums sniedzat ļoti labu atbalstu daudzās jomās uh, attiecībā uz attīstības jautājumiem. Tāpat Eiropas Savienības pārstāvji uh, ir uh, novērojuši vēlēšanu norisi, kad uh, iepriekšreiz notika vēlēšanas, un uh, atzina, ka vēlēšanas ir notikušas, noriktējušas veiksmīgi, un es ceru, ka tad, kad jūs novērosiet nākamo vēlēšanu norisi, nebūs nekādu problēmu. Tāpat kā tas bija priekšējo reizi. Mēs uh, sadarbosimies ar jums un nebūs nekādu šķēršļu Eiropas Savienības uh, vēlēšanu uh, novērošanas misijas darbam. Durvis ir atvērtas, lūdzu, brauciet pie mums, novērojiet vēlēšanu norisi. Uh, Paldies, vārds Fotigas kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Ekscelence, godātie parlamenta deputāti no Sanzibāras, Tanzānijas. Sveicu jūs ārlietu komitejas sēdē Es gribētu norādīt, eh, ka Zā, Tanzānijā ir svarīga loma savā reģionā un visā kontinentā, stiprinot mieru. Es minēšu Arūšas vienošanos eh, attiecībā uz Burundiju un eh, citus centienus. Es gribētu jautāt, kā jūs vērtējat uh, stabilitātes situācija šajā reģionā, jo ir pārkāpts arūšas nolīgums attiecībā uz izlīgumu Burundijā, eh, tādēļ, ka valstī valdošā partija ir pieņēmuši šādu lēmumu. Kā jūs vērtējat to, eh, ka Eh, ir situācija Burundijā, Ruandā, kur ir gadiem ilgi plosījies pilsoņu karš, tāpat arī Kongo. Paldies, atbilde. Kundze, pateicos par uzdoto jautājumu. Tanzānija vienmēr ir bijusi avangardā rūpējoties par mieru Tanzānijā un kaimiņu valstīs. Tādēļ redzot to, kas kādu laiku jau notiek Burundijā un Ruandā, ir tiešām izaicinājums, tīpaši ņemot nesenos notikumus. Proti, ka prezidents jau trešo reizi kandidē uz šo amatu Burundijā, tas uh, tiešām provocē problēmas. Mums Tanzānijā ir tāda sistēma, ka prezidents var ieņemt šo amatu tikai divus termiņus, katreiz piecus gadus. Un mēs Tanzānija gribētu aicināt Burundijas uh, tautu un vadītājus ievērot konstitūciju. Proti, ka prezidents var atrasties šajā matā tikai divus termiņus pēc kārtas. Un, uh, lai novērstu to, ka šī problēma varētu novērst pie uh, tā, ka cilvēki iet bojā. Mūsu valsts Tanzānija vienmēr ir bijusi avangārdā cīnoties par uh, mieru un stabilitāti ne tikai pašu zemē, bet arī kaimiņu valstīs, un gribu atgādināt, ka Tanzānija tāpat bija viena no pirmajām valstīm, kas ieguva neatkarību, un mēs norādījām, ka Tanzānija nevar būt pilnībā neatkarīga, ja ir kāda valsts Āfrikā, kas nav pilnībā neatkarīga, un tādēļ mēs bijām uh, neatkarības un brīvības cīvi, cīņu avangardā. Un mēs uzskatām, ka katrai valstī ir uh, jābūt neatkarīgai, uh, jānodrošina miers un stabilitāte, un tas jāpanāk demokrātiskā veidā un mēs uzskatām, ka situācija Burundī un kā šīs problēmas uh, reiz beigsies. Tagad vārds Makalister kungam. Ekscelences, dāmas un kungi, godātie kolēģi, prieks jūs uh, sveikt mūsu vidū. Es esmu no Vācijas un, kā jūs zināt, 16 Vācijas federālajām zemēm ir individuālas uh, partnerattiecības ar Āfrikas valstīm un lejas saksijai ir partnerība noslēgta ar Tanzāniju un mēs arī īstenojam sadarbības pro, projektus un sniedzam finansiālu atbalstu. Jautājums, kad pēc jūs domām notiks vēlēšanas un, ja jūs nezināt precīzu datumu, tad kad pēc jūs domām varētu uh, tikt izziņot šis vēlēšanu datums. Otrakārt, kāda ir situācija Tanzānijā attiecībā uz turismu? Paldies! Saskaņā ar Tanzānijas konstitūciju mēs uh, noturam vēlēšanas oktobra pēdējā svētdienā ik pēc pieciem gadiem. Un, ja es nekļūdos, tad uh, šis, uh, šīm vēlēšanām būtu jānotiek līdz 25. oktobrim. Un mēs ceram, ka šis termiņš tiks ievērots uh, saskaņā ar mūsu tradīcijām, jo vēlēšanas notiek ik pēc pieciem gadiem, kā oktobra pēdējā svētdienā. Uh, Un šo gada oktobra pēdējā svētdiena ir 25. oktobris, tātad ceram, ka šīs vēlēšanas notiks 25. oktobrī. Un otrs jautājums bija, kādi ir nākotnes projekti turisma attīstībai šai valstī. Tātad es gribētu pieskarties divām teritorijām. Tātad vispirms runāsim par Zanzibāru. Zanzibāra un pārējā Tanzānija ekonomikas uh, ziņā ir atšķirīgas. Tātad Zanzibārā turisms ir otrais lielākais ieņēmumu avots. Un It īpaši ņemot vērā to, ka o, naftas cenas ir ievērojami kritušās pasaulē, un tādēļ mēs prognozējam, ka turisms nodrošinās otros lielākos ienākums mūsu valstī. Mūs, mums ir plaukstoša turisma industrija. kas nodrošina atbilstošus ienākumus. Kā jūs zinat, mēs nodarbojamies ar medību organizēšanu. Kilimandžāro ir uh, ļoti uh, slavens kalns, kas piesaista daudz turistu. Mums ir ļoti uh, jaukas plašas pludmales, aicinu visus apmeklēt Zanzibāru un uh, apskatīt arī mūsu pludmales. Tātad uh, šī nozara nodrošina ienākumus gan uh, federā, Savienības valdībai, gan Zanzibarai. Tagad uh, Anna Gomeša uzdot jautājumu. Paldies, ka esat pie mums atbraukuši gribēju jautāt par jūsu ilgstošo sadarbību ar Ķīnu. Mm, pēdējā laikā Ķīna veic lielas investīcijas ne tikai tradicionālā infrastruktūrā, piemēram, dzelzceļā, bet arī strateģisku ostu izbūvē. Un es domāju, ka te ir saikne meklējama ar energoresursu izmantošanu un gāzes iegulu izmantošanu. arī citas valstis. Uh, diemžēl piedzīvo, ka šīs investīcijas um, ir saistīts ar korupcijas attīstību. Kāda ir situācija jūsu valstī, kā notiek cīņa ar korupciju? Nesen tika atbrīvots no amata uh, zemes ministrs uh, aiz, kurš tika aizdomās turēts par korupciju, un jums pastāv tāda problēma kā nelikumīga zemes sagrābšana, un tas savukārt ir saistīts ar biodegvielas ražošanu. Kā jūs vērtējat šo situāciju? Paldies! Tanzānijai ir ļoti daudz draugu Āfrikā arī ārpus Āfrikas, Āzijā, Eiropas Savienībā un citviet pasaulē. Ķīna ir mūsu seni draugi, un mēs cieši sadarbojamies ar viņiem jau ilgu laiku. Vairumā gadījumu mēs saņemam beznosacījumu palīdzību no Ķīnas un tas ir ļoti apsveicami, mm, ja nabadzīgas valstis saņem beznosacījuma atbalstu, bez atbalstu no Ķīnas. Jūs runājāt par nelikumīgu zemes sagrābšanu, kas notiekot Tanzānijā un Arušā. Mūsu parlamenta deputātu skatījumā šāda zemes sagrābšana nozīmē to, ka valsts bez kompensācijas uh, atņem uh, cilvēkiem zemi, bet mums šogad jūlijā ir paredzēti grozījums, pieņem, paredzēts pieņemt grozījumus konstitūcijā, kuri paredz uh, nostiprināta uh, zemnieku, lopkopju un zvejnieku tiesības. Un uh, šie uh, pasākumi ir paredzēti, lai cīnītos pret nelikumīgu zemes un ūdens resursu sagrābšanu. Katra reizi, kad valsts vēlas iegūt savā īpašumā zemi, ko izmanto lauksaimnieki vai lopkopji, būs paredzētas kompensācijas šiem zemes īpašniekiem, lai šie cilvēki nepaliktu bez iztiks līdzekļiem, lai viņi varētu pārcelties uz citām vietām. Bet ja zeme ir nepieciešama kāda valdības projekta attīstīšanai. Tad zemes īpašnieks var saņemt kā kompensāciju citu zemes gabalu, bet ja tas nav iespējams, tad tik tad būs izmaksāta, tiks izmaksāta atbilstoša kompensācija. Tātad Šādi grozījumi ir paredzēti Savienības konstitūcijā un mums ir paredzēts noturēt šā gada jūlijā par šiem jautājumiem referendumu. Un priekšstādētāja kungs. Es redzu, ka manas delegācijas locekļi arī vēlas izteikties un ar jūsu atļauju es gribētu dot iespēju uh, izteikties um, maniem kolēģiem, uh, runāt par jautājumiem, kas viņiem šķiet būtiski. Ja viņi vēlas kaut ko papildināt, tad vispirms Šamsēt vēl Hola, kurš ir uh, bijušai Zanzibāras uh, premjerministrs un mans, manas administrācijas konsultants ekonomikas jautājumos. Godātie klātesošie, es uh, gribētu uh, papildināt uh, to, kas tika teikts atbildot uz Čārlza Tanoku uzdoto jautājumu par Tanzānijas ieguldījumu miera uzturēšanā šajā reģionā. Tātad gribu teikt, ka uh, Zanzibārā ir bijusi centrāla loma gan miera uzturēšanā, gan diplomātiskajā jomā, uh, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti Austrumāfrikas reģionu valstīs. Piemēram, to, kas notiek Burundī. Mēs zinām, ka prezidents Kurunzīza ka, cenšas kandidēt uz prezidenta amatu jau trešo reizi, un tas ir izraisījis plašus protestus Būģumburā. Un, ja mēs palūkojamies uz arūžas miera nolīgumiem, tajos ir paredzēts, ka prezidents var ieņemt šo amatu uh, uz diviem termiņiem, bet jautājums ir par to, kāds ir atskaites punkts vai šī miera līguma parakstīšanas brīdis. Un uh, vai, vai ir arī jāņem vērā pārējais periods? Un brīdis, kad stājās spēkā pašreizējā konstitūcija. Tātad, ja jautājums ir, vai iest, iekļaut vai neiekļaut piecu gadu pārejas periodu. Un šeit ir runa arī par reģionālām, ja, reģionālo varas sadalījumu. Un tātad šeit šīs jautājums ir ļoti problemātisks, un mēs uzskatām, ka Mūsu pienākums ir uh, sēsties pie sarunu galda ar Burundijas administrāciju un uh, censties risināt šo ļoti nopietno situāciju, jo tā var apdraudēt turpmāko attīstību šai reģionā. Otrs jautājums uh, - attiecības ar Ķīnu. Kā dēļ mēs sadarbojamies ar Ķīnu, kāpēc, kādēļ mēs saņemam no šās valsts attīstības palīdzību. Ķīna ir vienmēr mūs atbalstījusi, šī draudzība ir sākusies pirms 50 gadiem, un tie mums ir seni draugi. Ķīna mums sniedz atbalstu tad, kad mums bija nepieciešams atbalsts jau 1960. gados pēc tam, kad mēs ieguvām neatkarību. Un uh, vēl viens iemesls, kādēļ Tanzānija ir uh, draudzīgas attiecības ar Ķīnu ir tas, ka Ķīna attiecībās ar Āfrikas valstīm, bet ne tikai ar Āfrikas valstīm. Tātad Eiropas Savienība sasaista attīstības palīdzību ar cilvēku tiesību jautājumiem un pārvaldības jautājumiem, bet Ķīna savukārt pies piešķir uh, attīstības palīdzību Āfrikas valstīm, nesasaistot to ar uh, pārvaldības jautājumiem vai cilvēktiesību jautājumiem. Un tādēļ um, nabadzīgas Āfrikas valstis uzskata, ka tieši Ķīnā ir meklējams uh, patiesais atbalsts, lai nodrošinātu valsts attīstību un Ķīna ir uzskatām par uh, mums ļoti draudzīgu valsti šai kontekstā. Paldies! Vai ir vēl kādi kolēģi, kas vēlas uzdot jautājumus? Ja ne, tad tā gadījumā jūs, ekscelence, liels paldies par šo iespēju ar jums aprunāties. Un es patiešām ceru, ka viss, ko jūs teicāt, respektīvi par to, ka šī valsts gaida tagad politiski tīri, kas notiks, nu, vainagosies ar panākumiem un viss veiksies labi. Lielas paldies! Thank you so much, Mr. I'm to be here with you. Bet liels paldies, ka varēju būt šeit ar jums un ka varēju padalīties savās domās par nu, šo un to. Paldies, paldies, godājumie! We move on directly to the... Uzreiz pavisam strauji pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Un tās ir diskusijas par Annas Gomešas sagatavoto ziņojumu ietekme Eiro, Eiropas aizsardzības tirgus ietekme uz aizsardzības un, aiz, un drošības kapacitātēm Eiropā. Gomešs kundze vēlējās debates, pat tīri praktiski mums nebija šīs debates iespējas sede apakškomitejā noturēt un tāpēc diskusijas norisināsies šobrīd, tagad, šeit, līdz pulkstens 5.30, kad sāksies balsošana. Un balsošana notiks arī par šo ziņojumu, ja nekļūdos. Nu, un tad visā šai fonā uzreiz dod vārdu Annai Gomešai. Lūdzu, priekšsēdētāji, paldies! Uh, to... Gribēju izmantot šo iespēju lai, um, kolēģiem izteikties par ziņojumu un viņus uzklausīt, bet īpaši vēlos teikt paldies ēnu referentiem par lielisko paveikto darbu, par sadarbību. Un tāpēc varējām nonākt pie kompromisa par atsevišķiem elementiem ziņojumā, un viņu ieguldījums tiešām bijis ļoti vērtīgs. Vēlos turklāt arī uzsvērt, ka mums nereti ir interešu konflikti ar citām komitejām, bet šis, jāsaka, ir tāds gadījums, kad viss ir bijis ļoti labi un pareizi. Sadarbība ar IMCO ir bijusi ļoti veiksmīga, jo tēma, protams, ir saistīta arī ar iekšējo tirgu. Tad taču runājam par aizsardzības tirgu un tajā notiekošo. Es, protams, ziņojumā šeit izvērsu mūsu komitejas perspektīvu, kā, lūk, šīs aizsardzības apakškomitejas viedokli paudu vairāk. Un atsaucos uz aizsardzības ministru sanāksmu, kas paredzēta jūnijā. Tāds provizorisks izvērtējums par to, kā direktīvas par valsts iepirkuma aizsardzības jomā tiek īstenotas, bet, protams, ka tas patiesais izvērtējums attiecībā šo direktīvu īstenošanu ir mūsu IMCO kolēģu rokās. Mūsu perspektīva vairāk tāda politiska, tāds politisks vērtējums un ietekme, kā tā ietekme, kas radusies šīm direktīvām uz mūsu drošības un aizsardzības spējām Eiropā. Ļoti cieši sadarbojos ar IMCO referentu Referente bija Gala Pelca, un viņa ļoti labi saprata, ka mums nav jāpārklāj, jāpārklājas savos ziņojumos, mums ir atšķirīgas kompetences. Un tepat laikā viņi ņēma vērā arī mūsu paustās bāžas, piemēram, par tādām lietām, kā visa šīs pretstatījuma, jeb savstarpējā izslēgšana Jo, nu, ir, protams, diezgan atšķirīga uzskati, uztvere par to, kas tas vispār ir šie offseti, tiek, nu, reizēm uzskatīti par tādu pārējais mehānismu. kas tālāk varētu spēcināt tālāk rūpniecisko un ražošanas bāzi. Bet savukārt komisija šos offsetus vairāk to skatu, ka tāda iekšējā tirgus negācija. Bet kolēģi no IMCO šai viedokļu apmaiņā ar mums, pateicoties referentei, tiešām izprata mūsu raizes. Un mēs varam nonākt pie tādas identiskas terminoloģijas šais ziņojumos. Nu, domāju, ka tas ļoti svarīgi jo tad parlamenta vēsts būs daudz skaidrāka. Tāpat arī gribu teikt paldies komisijai par sadarbību, Eiropas aizsardzības aģentūrai un padomē tāpat. Un es domāju, ka esam šeit sagatavojuši tādu vēstu, kas ir visai jēgpilna. Un, ja mēs komitejā šo ziņojumu apstiprināsim, tāpat arī vēlāk parlamentā, tad šis signāls nonāks pie mūsu valdībām, jo redzam, ka tikai dažas, nu, ne visas valdības ekonomikas krīzes rezultātā īpaši samazinājuši tieši aizsardzības budžetu, un tam ir būtiskas sekas, skarbas sekas. Kā rezultātā pat tādas strateģiski svarīgi uzņēmumi un tehnoloģijas tiek uh, pastumtas nost. Tā rezultātā rodas risks, bet ir valstis, kurās varbūt ir labāki ekonomikas apstākļi, viņi neveic samazinājumu, budžeta samazinājumus, bet, nu, tas atkal nereti nodara pāri nodokļu maksātājiem. Jo, protams, ka šie militārie aizsardzības tirgi ir saistīti arī lielā mērā ar korupciju. Tāpēc paldies visiem par ieguldījumu, un tāpēc varējām nonākt arī pie kompromisa grozījumiem. Tā rezultātā mūsu vēstījums ir skaidrs, un es patiešām varu tikai paust cerību, ka padoma mūsos ieklausīsies un beidzot arī rīkosies. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Lozings kundz, lūdzu. <clears throat> Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Jau pirmajās debatēs mēs runājām par to, ka mūsu grupai GONGL ir uh, ievērojamas uh, šaubas par uh, Gomers kundzes uh, ziņojumā ierosinātiem ierosinājumiem un uh, virzību par pie, piemēram, par nodokļu atvieglojumiem, sadarbībai ieroču ražošanā, vai arī tas, ka e, būtu e, jānodrošina finansējums no Eiropas Savienības budžeta, un ka tā ir liela, augst, liela prioritāte. E, mēs uz mēs absolūti noraidām šādas subsīdijas aizsardzības bruņojuma rūpniecībai. Tālāk punkts 12 un 13 mēs arī neat, mēs atbalstām arī to, ka ir jākontrolē stiprāk um, ieroču eksports, bet diemžēl uh, grozījumi, kas ir tagad pieņemti, attālina šo punktu formulējumu no mūsu nostājas, it īpaši 12.13. punktu attiecībā uz ieroču eksporta kontroli. Eh, šī ziņojuma ievirze ievērama atšķiras no tā, ko mēs uzskatām par nepieciešām. Mēs uzskatām, ka ir jāatbruņojas, bet šajā ziņojumā ir eh, runa, ka jāstiprina militārais potenciāls un eh, jāturpina bruņošanās. Tādēļ es uzskatu, ka svarīgi runāt arī par ietekmi uz demokrātiju. Uh, ir uh, tiek samazinātas iespējas īstenot demokrātisko kontroli un bruņošanās ieroču industrijas ietekme vēršas plašumā. Un ja šāda politika tiktu īstenota, tā radītu ieroču eksporta paplašināšanos. Un uh, minēto iemeslu dēļ mēs esam sagatavojuši mazākuma ziņojumu, kas ir iesniegts sekretariātam. Tagad vārds Putikofer kungam. Paldies, priekšsēdētāji, tikai daži komentāri. Es vispirms vēlētos uh, Gomešas kundzei pateikties par veiksmīgo sadarbību. Mūsuprāt, arī kompromisi ir atbalstāmi. Trīs komentāri. Nu, sas, tas nedaudz sasaucas ar Lēzings kundzes teikto. Mēs uh, tāpat kā iepriekš uzskatām, ka pētījumus uh, bruņojuma jomā nevajadzētu finansēt no Eiropas Savienības uh, budžeta. Tālāk būtu arī politiski jādomā par to, kā samazināt ieroču eksportu. Un treškārt, es uzskatu, ka nav nekādas tiešas korelācijas starp to, cik lieli ir uh, aizsardzības izdevumi un kāda ir aizsardzības spēja ja mēs palūkojamies, cik daudzi uh, aizsardzības projekti Vācijā pēdējos gados ir izmaksājuši milzīgu naudas summu un cik maza aizsardzības spēja ar to ir nodrošināta. Tātad nav neviena joma Eiropā, kur tik daudz valsts naudas tiktu izniekots kā aizsardzība. Tādēļ ir ar mazāku naudas apjomu jānodrošina efektīvāka darbība. Paldies! Lielas paldies! Gālerkungs! Vielen dank! Paldies! Es atvainojos par to, ka nedaudz aizkavējos. Es tikos ar kolēģi Kircos, un viņš ir mūsu ēnu referents Es pateicos kolēģei Gomešai par labu sadarbību un arī par uh, sagatavotajiem kompromisu grozījumiem. Tādi ir 14. Es domāju, ka tā rezultātā mums būs ļoti labs uh, ziņojuma teksts. Tātad, ņemot vērā finanšu krīzi un samazinājumu aizsardzības budžetā, tiešām ir novaināts mūsu aizsardzības spējas gadu laikā. Un mēs neesam vēl spējuši reaģēt uz drošības situācijas izmaiņām pēdējā laikā šajā ziņojumā ir uzsvērta strateģiska autonomija un piegāžu drošība aizsardzības jomā un runa par mūsu interesēm. Nu, par uh, šo strateģisko autonomiju dažkārt tiek izteiktas šaubas, jo ir uh, šeit uh, runa par mūsu kopīgi iztenotām misijām, nevis par kaut kādu uh, stratēģisku autonomiju pret ASV vai ārpus NATO, bet mums ir jārunā par to, ko mēs kopīgi uh, izlēmjam, teiksim, ko mēs ar saviem līdzekļiem varam īstenot. Tas tiešām ir būtiski. Tāpat ir uh, vēl viens. Uh, nu, izaicinājums, varētu teikt, mūsu industriālo bāzi tālāk attīstīt šajā jomā, rūpniecisko bāzi attīstīt un aizsardzības paketi īstenot pilnībā un nodrošināt sadarbību aizsardzības uh, rūpniecības jomā Eiropā. Es uzskatu, ka ar šo ziņojumu mēs kā parlaments varam dot savu ieguldījumu, sagatavojoties šā gada 20. jūnija galotnu, galotņu sanāksmei uh, par uh, aizsardzības jautājumiem un uh, tad valstu un valdību vadītājiem vajadzētu vienoties par aizsardzības jautājumiem par uh, ciešāku sadarbību. Un mēs arī pozitīvi uh, vērtējam ēda un komisijas uh, darbu attiecībā uz piegāžu drošību. Un mēs uzskatām, ka jūnijas samitā arī par šiem jautājumiem mēs spēsim pavirzīties uz priekšu un mēs uh, ceram, ka jūnijā izdosies sasniegt tādu rezultātu, ka dalību valsts tiešām būs spējušas uh, nodrošināt šādu piegāžu drošības situāciju. Paldies! Liels paldies, Alāk Šafhauser kungs! Zinām, merci! Priekšādātāji, paldies! Šim ziņojumam ir pozitīvās puses tad, kad tiek uzsvērts, ka nepieciešami līdzekļi un autonomija tehnoloģija un līdzekļu ziņā Eiropas līmenī. Nu, vajadzētu arī Eiropas aizsardzības līmeni. Un, lai savukārt to veidotu, mums vajadzīga kopēja vīzija un vienošanās savstarpēja vienotība par kopējiem mērķiem, perspektīviem. Šād, bet šādas Eiropas aizsardzības līmeņa nav. Un tāpēc arī izriet šobrīdējā krīze, nav tādas kopējas vīzijas. Bet īpaši lielās valstis nespēja savā starpā vienoties. Un otrām kārtām šai ziņojumā ir, vairāk, ir vairākas kļūdas. Un tas nav tikai tehniskas kļūdas. Te tiek pamatā ņemts pieņēmums, ka, ka šāda savstarpēja sasaistīšanās maksātu mazāk. Nē, man ir pilnīgi pretējs pie, pierādījums. Réaliser que nous avons fait la France un bon Bet, eh, ja mēs runājam, piemēram, par kara lidmašīnām, tad redzam, ka tā tas viss nav. Visa pieredze liecina, ka tas taisn otrādi būs arvien vairāk un dārgāk. Piemēram, šis Eurofighter vai Rafale. maksās krietni vairāk, tas būs eh, krietni vairāk lidaparātu un tā tālāk. Un nevajag iedomāties, ka tas tāpēc vien, ka mēs kaut ko darīsim kopā, maksās mazāk. Thank you very much, um, Mrs. Gomes. Lies paldies, Gomes kundze tālāk. Vēl kāds sarakstā? Nē, tikai Jāna. Gribu pateikties kolēģiem, kas pauda savu viedokli. Tik liederīgi šie komentāri. Un, nu, protams, es neesmu pārsteigta, ka te ir arī šis alternatīvais ziņojuma priekšlikums. Uh, Bet, nu, varbūt kaut kas tomēr mums, mūsu domgainā ir vienāds. Viena, viena galvenās ne, ne, strīdu sābols ir tāds, ka kolēģi netic tam, ka ir vajadzīga aizsardzības Eiropa. Man, es un mana grupa tam ticam. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīga šāda aizsardzības Eiropa. Un mēs domājam, ka šādā veidā varam nonākt pie sinerģijas varam palielināt strateģis, strateģisko autonomiju. Ne negatīvā veidā, bet gan tādā veidā, kas ļautu mums nepieciešamības gadījumā rīkoties saskaņā ar mūsu principiem un vērtībām. Un es tiešām uzskatu, ka Eiropa, aizsardzības Eiropa tad pieturētos pie šādiem principiem. Un tāpēc es aizstāvu arī kādu pa misiju vidusjūrā lai glābtu tur dzīvības, jo ja mēs mobilizēsimies kopīgiem spēkiem, lūk, šī drošības aizsardzības misija, politikas misija, ļaus rīkoties, tad kāpēc mēs nevarētu mobilizēt visus jūras spēkus, lai glābtu dzīvības? Un cīnītos pret, šiem, no, pret šo cilvēku kontrabandu vidusjūrā. Nu, tas es domāju ir nu, šis mēķis, ka mēs droši vien abas piekrītam, bet vienkārši nepiekrīt, nesam viensprāts par veidu, kā šos mērķus sasniegt. Bet jebkurā gadījumā mēs, protams, vēlamies efektīvāku līdzekļu tērēšanu, lielāku pārskatāmību, vēlamies zināt, ko šie līdzekļi aiziet. Jo es nedomāju, ka atsevišķi līdzekļu kopumu, ko dalībvalsts tērē kodolu vajadzībām, jebkam kaut ko dod. Jo kodokapacitāte ir paredzēta kā tāds, nu, novērsošs elements, pretdarbības elements, un es ceru, ka tādu mums nekad nevajadzēs lietot, mums drīzāk citas kapacitātes un spējas vajadzētu at attīstīt vispirms. Bet, nu jā, jā, mums pašos pamatos ar kolēģi šeit ir domstarpības. Uh, bet lai kāds ar nebūtu, saka viņai paldies par viņa, viņas viedokli. Butikofer kungs, liels paldies savukārt jums, ka šoreiz esam spējuši būt viensprāts. Un tiešām jums ļu, no jūsu puses bija ļoti būtisks ieguldījums darbā. Mēs, protams, varbūt par daudziem atsevišķiem elementiem neesam viensprāts, bet pamatjautājumos. Eh, jāsaka, piekrītam eh, abi divi tam, ka ir vajadzīga liederīgāka līdzekļu tērēšana. Es saprotu, ko jūs domājat, ka nav nekādas korelācijas starp iztērētiem līdzekļiem un militārām spējām katrai valstī, te piekrīt jums. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs tāds Eiropas strateģisks kopums. Tāpēc šī stratēģija ir svarīga. Tā mēs varēsim uzsvērt, kādas tad ir tās spējas, kas mums ir vajadzīgas, varbūt ne tikai šobrīd, bet arī nākotnē, un eh, tā mēs varēsim kopīgiem spēkiem strādāt pie šādu kapacitāšu veidošanas pat ja tās atsevišķot gadījumos varbūt neatbilst mūsu vald, katras val, valsts valdības šaurajam uzskatam. Nu, piemēram, kiberdrošība, tas taču ir milzīgs elements visā šai jomā, ne tikai iekšējās aizsardzības jomā, bet arī aizsar, ārējās aizsardzības jomā. Mēs vienkārši saprotam, ka mums nepietrūk, nepietiek līdzekļu šīs kiberdrošības īstenošanai. Un te nu būtu labi strādāt Eiropas mērogā. Un tas attiec arī uz offsetiem, kurš šķiet mūsu viedokļi arī ir visai līdzīgi. Gālerkungs, paldies arī jums par jūsu teikto un jūsu grupas ieguldījumu. Varbūt mums atkal, jā, pastāv zināmas domstarpības, bet pie, esam viensprāts pamatjautājumos. Un arī mūsu izpratni par ražošanas bāzi aizsardzības jomā un nepieciešamību pēc Eiropas militārās uh, un aizsardzības jomas, uh, nu, te mēs esam viensprāts. Mums tas ir vajadzīgs. Un nu, tas attiec ne tikai uz kiberdrošību, bet arī uz citām jomām. Mēs taču zinām, kāda bija situācija pirms pāris gadiem, kad nonāk pie secinājuma, ka esam atkarīgi. Esam atkarīgi no, no Krievijas. Gaisa kapacitātes jomā atsevišķās misijās kopējās drošības un aizsardzības politikas ietek, ietvaros, jeb KDAP. Nu, lūk, vēl viens iemesls, kāpēc mums vajadzīga strateģiska autonomija. Un Šafhauser kungs nonāk pie jums. Esmu, protams, pateicīgi jums, gandrīz vai priecīgi par to, ka jūs nepiekrītat atsevišķām lietām un izsakāt kritiku manam ziņojumā. Es būtu visai pārsteigti, ja jūs to nedarītu. Es negribētu būt tādā pozīcijā, kurai jūs tiešām visu laiku piekrītat. Tas man nebūtu pieņemami. Un es arī nepiekrītu jūsu viedoklim, jo es uzskatu, ka jā, varbūt atsevišķos apstākļos šāda savstarpēja līdzekļu izmantošana projekts ir padarījis dārgāks, bet varbūt tas ir tikai tāpēc, ka netika pirms tam lietas darīt pareizi un pietiekami. Uh, jo pirmām kārtām šāda līdzekļu apkopošana nozīmē, ka mums ir dalīta kopēja eh, nu, izpratne un mēs dalamies arī šai ražošanas posmā. Tas nozīmē, ka MEO daudz vairāk var līdzdarboties. Lielāks ieguldījums iespējams kiberdrošības nodrošināšanā. Bet, nu, jautājums vienmēr ir par to, kā notiek pārvalde jo, protams, ir jādomā arī par to, kā samazināt izdevumus. Un tieši šī iemesla dēļ mums ir vajadzīga strateģiski pārvaldīta aizsardzības Eiropa. Lielas paldies visiem! Un, nu, pāriesim pie balsošanas. All right. Thank you very much. Labi, paldies. Un tagad, kolēģi, mums ir jānobalso par trīs ziņojumiem. Un sāksim ar balsošanu par to ziņojumu, par kur tikko diskutējām, proti Annas Gomešas ziņojums. Tātad, kolēģi, vai visi gatavi? Ielieciet lūdzu balsošanas kartītes mašīnās, un, eh, ja visi ir gatavi balsošanai, tajā skaitā arī predeskungs, ja ir gatavs balsot, tad sāksim balsošanu. Tātad. Annas Gomešas kundzes ziņojums. Un pirmais kompromiss par pret atturs pieņemts. Divdesmit otrais grozījums par pret atturs noraidīts.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 atturs pieņemts. Kompromiss 14 par pret atturs pieņemts. 63. grozījums par 62. Eh, saka priekšsēdētājs dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, 62. grozējums otrā daļa balsojam elektroniski. Yes, okay. No, no. We are waiting. Is it okay? Okay, vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīt otrā daļa. Sešdesmit trešais grozējums par pret atturas pieņemts. Kompromiss seši par pret atturas pieņemts. 72. grozējums dalīts. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 73. grozējums par pret atturas noraidīts.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 Kompromiss 12 par pret atturs pieņemts. Kompromiss 13 par pret atturs pieņemts. 106 par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 106. grozējums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 106. pieņemts. Jā, plus one. Jā, plus viens. Sapratu, sapratu. Zinu, ka jums nav līdzi karteņa, saka priekšsādātājs. Nākamais. 107. grozējums par pret atturas noraidīts. 108. par pret atturas atturas noraidīts. Kompromis 8 par pret atturas pieņemts. Kompromis 9 par pret atturas pieņemts. 118. dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Trešā daļa par pret atturas pieņemta. 124. par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim. 124. sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. 124. pieņemts. 125. un 126. par. Pret. Atturas. Noraidīti. Nākamais, par ko balsojam ir 27. par pret atturs pieņemts, 28. par pret atkrīt, nē. Tāpēc, ka simtais, saka priekšādātais, bija noraidīts. 127. vēlreiz par pret atturs noraidīts, 28. par pret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 pret atturs noraidīts, piektais par pret atturs noraidīts, sestais par pret atturs pieņemts. Kompromiss desmit par pret atturs pieņemts. 14. par pret atturs pieņemts. Un tagad eh, galējais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Vēl viens tātad balso, bet beidzam balsot. Un apsveicam Gomešas kundzi. Lēzings kundze vēlas ko bilst, lūdzu. Yes, it, I... Mēs jau par to eh, runājām, bet es vēlētos eh, pateikt, ka mēs iesniegsim grozējumu par šo ziņojumu. Paldies! Okay, now we move to... Tagad eh, pārējām pie nākamajiem ziņojumiem. Un tas ir par Melno jūru. Vai visi gatavi? Pārējiem pie balsošanas par Melnās jūras ziņojumu. Kompromiss 6 par pret atturs pieņemts.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 atturs noraidīts, 109 par pret atturs pieņemts, 111 četrās daļās, pirmā daļa par pret atturs pieņemta, otrā daļa par pret atturs. Pārbaudīsim elektronisku otrā daļa. 111. grozījums, otrā daļa, sākam balsot. grupā un nepiedarošiem deputātiem viens ir par daudz balsojumā. Tā tad vienam ir jāizņem savu karteņu. Vienam ir jāizņem eh, sava karteņa. Tā tad. Metat nu, monētu, jo gribat zināt, kuram tas būs. Nē, mēs, mēs nevaram vispār redzēt un rādīt citiem eh, balsojumu rezultātu, kamēr kāds kādā grupā ir pa daudz. Labi, paldies! Šapkauzer kungs, paldies, ka izņēmāt savu kartiņu. Noraidīt otrā daļa, trešā daļa par pret atturas pieņemta. Ceturtā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 111. grozījums, 4. daļa sākam balsot elektroniski. Atkal tas pats. Beidzam balsot. Ceturtā daļa noraidīta. Devītais kompromiss. Ak, nē, atvainojos, saka priekšsēdētājs. 112. par pret atturas noraidīts. 118. par pret atturas noraidīts. 115. par pret atturas noraidīts.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 Pārbaudīsim elektroniski. 124. grozējums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 125. Simta divdesmit piektais par pret atturs noraidīts.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 atturs noraidīts, 150. par pret atturs noraidīts, 151. par pret atturs noraidīts, 152. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 152. sākam balsot. Beidzam balsot. 152. noraidīts. Tagad mutiskais grozījums, ko ir iesniedzis referents, un tas ir jūsu balsošanas sarakstu uzrakstīts beigās. Kurš par mu mutisko grozījumu? Atvainojos, saka priekšsēdētājs. 152. tika noraidīts. Par mutis, kurš ir par 152 par pret atturas. Mutiskais grozējums. Pārbaudīsim elektroniski. 152. Sākam balsot elektroniski. Oral amendment, oral amendment. Sorry, sorry. Es atvainojos. Mutiskais grozējums. Pirmais mutiskais grozējums. Tas ir jūsu balsošanas saraksta beigās uzrakstīts, bet, ja vēlaties, varu to nolasīt savā skaistajā baritonā. Labi, tā tad lasu lēni. Nožēlo, ka Melnās jūras iniciatīvas e, projekti Melnā jūra 4 un Melnā jūra harmoniska var parādīt eh, visai pasaulē, ka Balti, Melnās jūras valsts var piedalīties tās drošības pasākumu nodrošināšanā, kā arī nodrošinot eh, nākotnes sadarbību starp valstīm, un patreiz šīs kustības ir paralizētas. Tātad tas ir potenciāla fo iespējamības forma, kas tika pielikt ar šo mutisko grozījumu. We open the vote. Sākam balsot par pirmo mutisko grozījumu, kurš par. Beidzam balsot. pieņemts. Kompromiss 12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 190. par pret atturs noraidīts. 91. par pret atturs pieņemts. 92. par. Ak, nē, atkrīt. Simt deviņdesmit sestais par pret atturas Pārbaudīsim elektroniski. 196. sākam balsot. Atkal tā pati situācija. Grupām nepiedarošie viens pa daudz barš, balso. Jā, līdz ko es sāku šo teikumu, jūs jau saprotiet, par ko ir runa. Beidzam balsot. Noraidīt 196. 197. par pret atturs pieņemts.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 atturas noraidīts, 213. par pret atturas pieņemts, 11 atkrīt, priekšsēdētājs nesaka 114. par pret atturas noraidīts.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 pret atturs pieņemts. 225. par pret atturs noraidīts. 18. komp... Nē, atvainojos, saka priekšsēdētājs. 27. 27 par pret atturs noraidīts. 26 par pret atturs pieņemts.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 atturs noraidīts, 50 par pret atturs noraidīts, 49 par pret atturs noraidīts, 51 par pret atturs noraidīts, mutiskais grozījums, nu, jālūdzu. Prieksēdētāji, es iebilstu pret otro mutisko grozījumu, jo mutiskais grozījums eh, formulēts divās rindiņās eh, ir tāds kā faktu eh, sakropļojums, jo NATO nekad nav bijis vadošais spēks Melnajā jūrā un uh, Es iebirst, iebilstu pret eh, šāda mutiskā grozījuma būtību. Tātad mēs iebilstam pret eh, mutisko grozījumu vispār, ka par to balsojam. Prieksēdētājs, nebalsojam par to. Skaidrs, tālāk. We've got, if, if, if, if we talk about the uh, argument about NATO superiority. Tā tad nē, runa neiet par to, ka NATO ir vadošais spēks Melnajā jūrā. Protams, ka mēs varam par to balsot un jūs vienkārši nevariet pateikt, ka nebalsosim par šo mutisko grozījumu, tāpēc, ka zaļajiem tas nepatīk. Tās ir pilnīgas muļķības. Prieksēdē. Tā tad runātājs. Mēs uh, vienalga kādu iemeslu dēļ iebilstot pret balsošanu par mutisko grozījumu, mēs to varam, un es atsaucos uz šo reglamentu pantu. As much as I would like to get into. Prieksēdētājs, mēs nevaram tagad sākt debatēt par to. Es, protams, pats to vēlētos. Mēs to nedrīkstam. Bet tad mums ir jābalso par sākotnējo tekstu redakciju. Ak, nē, mana labo sekretariāts, nē. Nebalsojam par to. Labi. Nebalsojam. Jā. The original, the original. Sākotnējais teksts eh, nav, par to nav jābalso, un mutiskais grozījums nav pieņemts. Nu tā tad, 252 par, pret, atturs, noraidīts, 14 par, pret, atturs, noraidīts, 15. par, pret, atturs, noraidīts, 16. par, pret, atturs, noraidīts, 17. par, pret, atturs, pieņemts, 18. par, pret, atturs, pieņemts, 20. par, pret, atturs, noraidīts, pirmais kompromiss grozījums, par, pret, atturs, pieņemts Pieņemts. 25. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 28. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 27. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 28. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 29. Par. Pret. Atturs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 Pārbaudīsim elektroniski. 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 36. Par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski jūtami. Daži jau ir noguruši no šīs roku cilāšanas. Beidzam balsot. Norādīt. 37. Par. Pret. Atturs. Norādīts. 31. Par. Pret. Atturs. Norādīts. 38. Par. Pret. Atturs. Norādīts.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 pieņemts, 44. par pret atturs pieņemts, 47. Es atvainojos, 44. atkrīt, 47. par pret atturs noraidīts, 48. par pret atturs noraidīts.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 par pret atturs noraidīts. 67. par pret atturs noraidīts. 5. Pa, kompromiss par pret atturs pieņemts. Otrais grozījums, pirmais ievilkums par pret atturs noraidīts. Trešais grozījums par pret atturs noraidīts noraidīts, ceturtais par pret atturs pieņemts, piektais par pret atturs noraidīts. Devītais par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski devīto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad mums jāatgriežas, jo mēs esam pārlikuši pār 194. par ko mums vajadzēja balsot. 15. piculas grozījums. Ja kurš, tad atbalsta šo grozījumu. Pieņemts. Un tagad gala balsojums. Nu, lai Dievs stāv mums klāt. Sākam balsot, jā, aizmirst piemitināt. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Referentam paldies. Paldies. <laughs> Thank you. Now we move to. Pārējiem tālāk pie pēdējā ziņojuma, par ko mums šodien jābalso. Tas ir atzinuma projekts, referents Danžāna kungs. Vai visi gatavi? Trīsdesmit ceturtais, trīsdesmit piektais par, pret, atturs, noraidīts, piecdesmitais par, pret, atturs noraidīts. Tālāk pārējiem pie balsojuma blokā. Bloks numur viens. Par, pret, atturs, pieņemts. Vēlties pārbaudīt elektroniski labi? Somebody got uh, tired. Nu, kādam tiešām liels nogurums uznācis. So, We have now. Un tātad. Tālāk. Septītais bloks. Par, pret, atturs, noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Viena papildus balss, bet tas neko nemaina. Pieņemts. Okay, now we go to 12. Tālāk. 12. bloks par pret atturs noraidīts. 97. grozījums par pret atturs pieņemts. Otrais bloks par pret atturs noraidīts. 86. grozījums. Par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski 88 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts.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 elektroniski par sesto grozījumu bloku. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņdesmit trešais par. Pret. Vienkārši Butifā kofers ļaujiet mums turpināt. Mums ir jāturpina darbs, atvainojiet. 93. par, pret, atturs, norādīts. 94. par, pret, atturs, pieņemts. 95. par, pret, atturs, pieņemts. 98. par, pret, atturs, pieņemts. 99. par, pret, atturs, pieņemts. 101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 14. grozījuma bloks par pret atturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, un tagad es jums teikšu standarta frāzi. Ja jūs neceļat rokas, tad es nevaru balsis saskaitīt. Tātad pārējiem pie 59. Nē, 107. Par? Pret? Atturs. 107. 107. 107 par? Pret? Atturs. Noraidīts. Komentārs no zāles. Jā, labi, pāriem pie 59. 59. Par? Pret? Atturs noraidīts. Sastais par? Pret? Atturs pieņemts. 107. tagad par pret atturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim 107. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtu desmitais par 108. domāju, priekšādātais atvainojas. 108. par, pret, atturs noraidīts. 110. tagad par, pret, atturs pieņemts. 112. par, pret, atturs noraidīts. 113. par. Nē, tas ir 13. bloku grozījumu, 13. grozījumu bloks.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 noraidīts, 120. par, pret, atturs, noraidīts, 122. par, pret, atturs, noraidīts, 123. par, pret, atturs, noraidīts, 130. par, pret, atturs, noraidīts, 132. par, pret, atturs, noraidīts, 133. par, pret, atturs, Norādīts. 134. 135. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 134. 135. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. kas par pret atturas pieņēms, 37. kas par pret atturas norādīts, 138. kas par pret atturas, 139. kas par pret atturas norādīts, 140. kas par pret atturas pieņēms, 146. kas par pret atturas norādīts.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 pret atturas noraidīts. 162. par pret atturas pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. Tagad pārējām pie 168. grozījuma par pret atturas noraidīts. 169. par pret atturas noraidīts. Vai balsojam par 4. bloku, kas par, kas pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 4. bloku. Beidzam balsot. Pieņemts. 163. kas par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts.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 noraidīts. Piektais bloks, kas par pret atturas noraidīts. 188. kas par pret atturas noraidīts. 176. kas par pret atturas noraidīts Nu, pārbaudīsim rezultātu, balsojot elektroniski. 176. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais bloks. Kas par pret atturas noraidīts? Devītais bloks. Kas par pret? pret atturas noraidīts, desmitais bloks par pret atturas noraidīts. Nu labi, pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par desmito bloku. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts, jā. Tagad atkrīt 179. grozījums. Kas par pret atturas? Nu, pārbaudīsim rezultātu. 179. grozījums. 179. 179. Par to balsojam tagad elektroniski. Ā, Gomeša. Beidzam balsot. Noraidīts. 180. kas par pret atturas pieņemts. 83. kas par tas atkrīt. Jā, 83. atkrīt, par to nav jābalso. 181. kas par? Pret. Atturas pārbaudīsim rezultātu, balsojot elektroniski. Starp saucienu no zāles. I'm telling, I'm telling. Es uh, jums to saku jo nav skaidrs, kāds īsti bija rezultāts, tādēļ balsojam elektroniski 181. un tad redzēsim. 181. sākam balsot. Beidzam. Nē, vēl, nu labi, balsojam vēl. Pieņemts. Adoptīts. Pieņemts. Es solīju, ka eh, palēnināšu mūsu darba tempu. Vai mums šeit ir vienprātība zālē vai nav par šo jautājumu? Tātad, par ko jūs? Nu, eh, es domāju, ka mums tomēr jāturpina darbs. 182. kas par pret atturas Nu, tāpat kā iepriekšējais balsojums. Nu, pārbaudīsim, balsojam elektroniski 182. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, jūs redzat, ka vairākums atbalsta šo grozījumu. 183. kas par pret atturas pieņemts. 184. kas pār, pret, atturas. Nu, pārbaudīsim e, elektroniski balsojot. 184. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, izskatās, ka šeit tomēr mums ir vairākums. 188. kas pār pret atturas pieņēmts, 189. kas pār pret atturas. Nu, jāpārbauda elektroniski balsojot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 190. kas par? Kas par 190. pret? Atturs pieņemts. Nu labi, pārbaudīsim rezultātu. Sākam balsot 190. Beidzam balsot. Noraidīts. Tā tas ir nu jā, vējiem līdzi zudis. 61. kas pār pret atturas noraidīts, 62. pār pret atturas. Nu, pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 191. par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 Nu, jāpārbauda, balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 197. pār pret atturas noraidīts, 198. pār pret atturas noraidīts, 199. pār pret atturas noraidīts. 200 par pret atturas. Nu, jāpārbauda rezultāts. Balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 201. par pret atturas pieņemts. 202 par, pret, atturas, noraidīts. 203 par, pret, atturas, noraidīts. 204 par, pret, atturas, pieņemts. 207 par, pret, atturas, noraidīts. 32 par, pret atturas pieņemts. 208. par pret atturas. Nu, pārbaudīsim rezultātu. Balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 209. par pret atturas noraidīts. 210. par pret atturas noraidīts. 211. par pret atturas noraidīts. 213. par pret atturas noraidīts. 214. par pret. Nu, pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski. Nu, jūs redzat, šie rezultāti mainās pastāvīgi. Beidzam balsot. Pieņemts. 214. tas bija, jā. Divsimt piecpadsmitais pār pret atturas noraidīts, 216. par pret atturas noraidīts, 217. par pret atturas noraidīts, 218. par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu. 218. sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, tiešām, tik, tik liels pārsvars. Nu, pārbaudīsim varbūt vēlreiz. Noraidīts. 219. par, pret, atturas noraidīts. 220. Kas par, pret, atturas noraidīts. 221. par, pret, atturas noraidīts. 222 par pretaturas noraidīts. 203. 224. pār pretaturas at, noraidīts. 225. pār pretaturas noraidīts. Pirmais par pretaturas pieņēmts. Divi. Kas par? Labi. Kas pret? Kas ir pret otro? Tātad, kas ir par otro grozījumu? Kas ir pret? Pieņemts. Mm. 37. kas par pret atturus noraidīts, 38. par pret atturas noraidīts, 39. par pret atturas noraidīts, 39. pārbaudām balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. par pret atturas noraidīts. 43. par pret. Nu, pārbaudīsim rezultātu. Balsājam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. par pret atturas noraidīts. 44. pār Jūs vēlaties pārbaudīt rezultātu. Labi, kas, kas taudo kungs jūs dēļ. Tātad balsojam elektroniski par 42. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu tā tas ir jau. 44. kas par, pret, atturas noraidīts, 45. par, pret,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 Jūs vēlaties pārbaudīt, kāds bija rezultāts par 42. Labi, balsojam par 48. Es atvainojos par 48. Elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad jābalso par 49. Kas par? Pret. Atturas noraidīts.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 atturas. Nu, pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski. 63. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. Kas par? Pret atturas. Noraidīts. 70. pār pret atturas noraidīts. 71. pār pret atturas noraidīts. 72. pār pret atturas noraidīts. 73. pār pret atturas pieņemts. 74. pār pret atturas pieņemts. 75. 78. kas pār pret atturas noraidīti. 77. par pret atturas. Nu, man izskatās, ka noraidīts, bet tomēr pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. kas par, pret, atturas noraidīts, 79. par, pret, atturas noraidīts, desmitais par pret atturas pieņemts, 36. par pret atturas noraidīts. Labi, 36. Balsojam elektroniski par šo grozījumu, jā. Balsojam elektroniski par 36. Pēdējais grozījums 36. Jā. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad elektronisks balsojums par visu kopumā. Beidzam balsot. Apsveicam Arno. Atzinums ir pieņemts. Dāmas un kungi, rīt sākam darbu 8.30. 8.30. Es būtu vēlējies kaut ko mainīt, bet tas nav manos spēkos. Sākam darbu 8.30 Tiekamies rīt uz redzēšanos!